Paldies, dāmas un kungi! Tagad būs balsojumi paskaidrojumi. Thank you. En primer lugar, sobre... Visu pirms par alternatīviem ieguldījumu fondiem. Kaļinos kungs, vienu minūtu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji! Alternatīvie investīciju fondi ir ļoti svarīgi e- Eiropas Savienības ekonomikai. Tie, kas pārvalda šos fondus, tiem būtu jāpieturās pie standartiem un noteikumiem, kas ļauj Eiropas Savienības dalību valstīs piedāvāt pakalpojumus, un finanšu tirgus uzraudzībai ir jābūt precīzai un efektīvai. Tas nozīmē, ka mums ir jāatsakās no uh, visām neprecizitātēm, kas ir uh, juridiskajās un administratīvajās sistēmās, kas ir atbildīgs par šo institūciju uzraudzībās sistēmās. Un šādā gadījumā mēs varēsim nodrošināt finanšu institūciju stabilitāti un uzticību un varēsim uzlabot Eiropas Savienības ekonomikas stāvokli. Paldies! Gracias, Paldies, Kaļinovska kungam! Pirilo! Pirilo kungs lūdzu! Senor Pirillo. Perillo kungs, lūdzu. Abra, senor Pirillo. Sí. Senor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Non si sente. Alla dell'emiciclo. Vado. A ver, signor Pirillo, tiene usted la parola. Perilo kungs, lūdzu, turpiniet. Vado. Sì, signor Presidente, il voto di oggi rappresenta un importante. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas balsojums ir tāds, kas norāda Eh, lielisku skoli, soli, ko spērus Eiropas Savienība investīciju fondu pārvaldītāju jomā, pateicoties eh, šai struktūrai. Tagad šie pārvaldnieki būs attiecīgi autorizēti un visi ievēros ļoti stingrus noteikumus un pirmo reizi šis sektors tiks pakļauts noteiktiem standartiem un šajā dokumentā mums ir norādīta iespēja, kā mēs varētu sakārtot finanšu eh, produktu tirgu. Es gribētu atbalstīt vēlreiz uzsvērt parlamentu viedokli, ka ir nepieciešams stingri noteikumi, lai uh, kontrolēt finanšu industriju, jo mums ir bijusi arī finanšu krīze, ko radījušas pārmērīgas spekulācijas, arī investīciju fonda nekontrolēta darbība, tāpēc mēs atbalstam šo direktīvu un es uzskatu, ka tas labāk aizsargās mūsu pilsoņus. Es balsoju par kompromisu. Un es gribētu pateikties Gozesa kungam par lielisko darbu, ko viņš ir ieguldījis eh, šajā ziņojumā. Kamāla kungs. Thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Ieskatoties sākotnējā priekšlikumā, kas tapa pirms 18 mēnešiem, tad tas bija ļoti negatīvs tāds priekšlikums, tur nebija attiecīgi konsultācijas ar iencēdām pusēm, ar nozari, ar investētājiem tad eh, attiecīgi mūs draudēja zemā atdeve investīciju un pensiju fondos, un eh, šie pirmie eh, priekšlikumi bija ļoti satraucoši. Pateicoties lieliskai sadarbībai starp referentu un ēnu referentiem, pateicoties lieliskajiem ieguldījumiem no komisijas un Beļģijas prezidentūras puses, mums ir lielisks risinājums, kas darbojas, kas turēs tirgus vaļā, kas palielinās arī caurskatamību. Esmu pārliecināts, ka Eiropas investētāji turpinās investēt tirgos ārpus Eiropas Savienības. Mums vajadzēs raudzīties, kā darbotasies ESMA aģentūra. Un kopumā ļoti pieņemams kompromiss. Paldies! Paldies Kamala kungam! Tālāk. Došu vārdu Andri Kienas uh, kundzei, kas runās par DSD meras ziņojumu. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo dokumentu. Un tagad, kad Eiropas parlamenta lēmums ir pieņemts, un kad ir attiecīgi sakārtots jautājums par ceļošanu uz Schengens jomu. E, es tikai varētu apsveikt Taivānas iedzīvotājs, jo tagad taivānieši būs tagad spējīgi braukt uz Eiropas Savienību, neiegādājoties vīzas, bez vīzām, un visi pārējie pilsoņi, tā kā Bulgāri, Bulgāri un Kipras iedzīvotāji, arī Rumaņi varēs arī uz Taivānu ceļot bez vīzām. Es domāju, ka Taivānas iedzīvotāji par to tikai priecāsies. Paldies! Lunačeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī tieši tāpat kā man politiskā grupa pozitīvi raugās uz to, ka Taivānas iedzīvotājiem tagad ir iespēja bezvīzas ceļot Eiropas Savienībā. Te pašā laikā ir skaidrs, ka nav nevienas Eiropas Savienības uh, dalība valsts, kas atzītu Taivānas neatkarību. Protams, ir ļoti labi, ka iedzīvotāji ieradīsies bez vīza Eiropas Savienībā, bet uh, kā tad ir ar Kosovo? 22 Eiropas Savienības valstis atzina Kosovas neatkarību, tikai 5 neatzina, bet šeit bezvīza režīmus pat netiek apspriests ar Kosovu. Komisija pat nav uzsākusi šādu diskusiju. Es ceru, ka komisāra Malstrēma uh, uzsāks bezvīzu režīmu apspriešanu ar Kosovu tā, lai visjaunākās Eiropas valsts pilsoņi uh, varēs ceļot Eiropas Savienībā bez vīzes tieši tāpat kā Taivans iedzīvotāji. Paldies! Paldies, Lunačeka kundze! Tālāk Van Bremtas kundzes ziņojums. Ekas kundze, viena minūte. Senora Ek! Senora Ek! Ekas kundze! Sorry, chair, es atvainojos priekšsēdētāji. Potrings ir aizgājis, bet es arī nevaru koncentrēties. Runāšu zviedru valodā. Eiropas atvesļošanās, pro, energo atvesļošanās programma ir instruments, kas tiek uh, vērsts uz energoefektivitātes celšanu, arī uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Šie projekti ir uzsākti, tie ļoti vērtīgi. Uh, tad uh, mums ir 1,4 miljoni zviedru kronu, kas ir paredzēti tieši šo projektu finansēšanai, un tas ir solis pareizā virzienā. Mums ir jāsāk šie energoefektivitātes pro projekti, jo tad mums būs zaļāka ekonomika, mums būs vairāk darba vietas, mēs būsim mazāk atkarīgi no citām valstīm, un tas ir ļoti svarīgi šajā laikā. Eiropas uh, Savienība tieši tādā veidā ir jādarbojas. Ja kaut kas nav izmantots vienā uh, jomā, tad šos finansējumus var dot citai jomai. Tātad šeit varētu būt tāda rotācija fondu ziņā. Un ir atsevišķi valsts, kas nav turējuši savus solījums, un labi, ka mēs Eiropas parlamentā turējāmies pie sava. Mēs uzskatījām sarunās, ka ir nepieciešama saskatamība un noteikumu vienkāršošana, un esmu ļoti gandarīta, ka Eiropas parlaments ir arī atzīmējis to, ka ir nepieciešams samazināt administratīvās izmaksas. Paldies, ekskundzei. Jā, palabra. You, Hanon kungs, paldies priekšsēdētāji. Vakar eh, padomas priekšsēdētājs teica brīnumainu runu. Viņš teica, ka nav iespējams atrasties ārpus Eiropas Savienības globalizētā pasaulē. Jā, tā ir, jo šeit ir dažādas problēmas. Šveicē ir pārtikas sacelšanās, Norvēģijā ir arī savi notikumi, bet modernais Um, modernais patriotisms iekšā Eiropā um, balstās uz citu valstu panākumu noliekšanas, bet tas tā nav. Ja ir patiesa patriotisms, tad tas atbalsta pilnīgi visas valstis un vērtē patriotismu ļoti globāli. Un tad Van Rompuy kungs uh, vēl teica par um, skepticismu, kas ir tas pats, kas nacionālisms, tas pats, kas karš. Varbūt, ka padoms priekšsēdētām vajadzētu skatīties uz mērķiem, par ko karoja e, tie karēji, kuru piemiņu mēs godinām šodien. Viņi cīnījās par brīvību visā pasaulē un, pateicoties tieši šādam globālam patriotismam, tika atjaunota suverenitāte, e, neatkarība un arī Eiropas Savienības dibināšana e, īstenojās. Tad mums vajadzētu to atcerēties šodien. Muy bien, señor Hanan. Muchas gracias. Paldies, Hanan kungs. Pasamos a la cumbre Unión Europea-Estados Unidos. I... Tālāk nākamais ir Eiropas Savienības un ASV augstākā līmeņa sanāksme Andrikienas kundze. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tad Baraks Obama ir pieņēmis lēmumu apmeklēt eh, samitu Lisabonā, un mēs esam arī balsojoši par šo rezolūciju. Šeit ir ļoti svarīgi jautājumi, kas ir jāapspriež. Šeit šī darba kārtība ir ļoti būl, pilna, un abām pusēm ir jāizmanto šī iespēja, lai tālāk virzītu kopīgās pozīcijas pieņemšanu par finansēm, par klimatu, par uh, tir, tirzniecību, par cīņu pret eh, terorismu. Eh, tomēr ekonomiskā atvesļošanās, tas ir pats svarīgākais darba kārtībā. Mūsu ekonomiskā partnerība ir galvenais viržošais spēks eh, globālās labklājības celšanā. Mūsu ekonomikas ražo pusi no pasaules koprodukta, tāpēc mums ir jāizveido kopīgas stratēģijas, kopīgi pasākumi, lai nodrošinātu stabilu atvisnošanos no krīzes, ieskaitot finanšu tirgu uh, regulēšanu, stimulu paketes, stratēģijas, eh, kur, kuras ir vērsts pret eh, manipulācijām ar valūtām starp vadošajām pasaules valstīm. Paldies! Klaisa kungs, vienu minūti. excuseer voorzitter. Atvainojos, priekšsēdētāj kungs. Es balsoju pret mana ziņojumu, jo man šķiet, tas ir tāds politiskais aklums. Pēdējo 20 gadu laikā mēs esam iepazinušies ar iznīcošinošiem statistikas datiem. Mēs tagad vēlamies veicināt vēl vairāk imigrācijas, lai gan tās sekas gan ekonomiskā, gan politiskā plaknē ir bijušas vienkārši drausmīgas. Uh, Un šeit tiek runāts par to, ka ir jāveicina legālā imigrācija, lai mēs eh, varētu eh, saņemt arī vairāk informācijas par eh, izcelsmes valstīm, bet tas nozīmē, ka ir jābūt vēl vairāk propagandai, un šis pilnīgo neveiksmi cietušais multikulturālisms un masu imigrācija jau pierāda, ka beidzot ir jāpieliek punkts šādām tendencēm. Uh, Mums vajadzētu varbūt eh, arī uh, veikt pietiekami labu izmaksu un ieguvumu analīzi, bet imigrācijas lobijas jau to nevēlas. Paldies! Paldies, Skīnēra kungs, lūdzu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu nedaudz apmālsus. Es nesaprotu, kāds tam sakars visam ar e ASV samitu. Uh, Bet eh, es domāju, ka rezolūcija radās kompromisa rezultātā, bet daudzi uzskata, ka tā ir pārāk vāja un eh, neatiecas uz tiem punktiem, kas mums patiešām ir svarīgi. Te ir jākategorizē um, tehniskie jautājumi un varbūt mēs šeit pat varētu izveidot tādu desmit punktu plānu, kas būtu pietiekami kodolīgs un iekļaut galvenās atziņas, nevis šeit izplūst. Tāpat mums ir arī jārunā par uh, šo nulles tarifu, par vienošanos starp ES un ASV. Es domāju, ka mēs varam uzlabot konkurences spēju, pie, piemērojot šādu sistēmu. Jārunā arī par lauksaimniecību, un es domāju, visbeidzot, Eiropas parlamentam nevajadzētu gaidīt, lai ASV administrācija notiek, kas mums ir jādara. Mums ir pašiem jāsastāda savu darba kārtība. Es balsoju par šo rezolūciju, jo es uh, arī piedalījos sarunu vešanā balsošanā, bet eh, nestoties uz to visu, es sapratu, ka rezolūcijai ir arī vājās vietas. Mums ir jāsaprot, ka eh, mums ir jārunā vienotā balstī ASV kongresā un ir jābūt pārliecinātākiem par saviem spēkiem, lai varētu veiksmīgāk rīkoties nākotnē. Paldies! Paldies, Skinner kungs. Tagad klājas kungs. Priekšsēdētāji, Es nedaudz kļūdījos eh, izsakoties par eh, šo ziņojumu. Es arī esmu sagatavojis rakstisku paziņojumu par ES un ASV samitu. Varbūt, ka es par to tagad arī drīkst izteikties. Paldies. Jūs tā tad eh, vēlties vēl par to runāt? Paldies, priekšstādātā kungs. Es balsoju pret 14. punktu šajā rezolūcijas priekšlikumā, eh, kas attiec uz ES un ASV samitu. Tur ir rakstīts, ka mums ir eh, vēl vairāk jādara, lai Kipra, Turcija un Grieķija beidzot vienotos par šo Kipras jautājumu, bet tas ir apkaunojuši. Tā ir Eiropas līmeņa problēma, un mēs runājam par to, ka Ziemeļ Kipru, Turcija joprojām tur nelegālā militārā okupācijā. ASV īstenībā nav nekādas darīšanas, kas notiek Kiprā, bet tādā veidā mēs tikai vēlamies uh, atkal runāt par to, ka Turcija ir jāuzņem Eiropas Savienībā, bet tas taču ir ļoti problemātisks jautājums. Mums ir jārunā par to, ka šis ir bezierunu priekšnosacījums Turcijai, ja tā vēlas ja iestāties Eiropas Savienībā, beidzot ir jāizved savus karaspērks no Ziemeļu Kīpras. Uh, Un savā rezolūcijā mēs it kā tad de facto atzīstam Ziemeļkīpras nelegālo okupāciju, un es domāju, ka Turcija to savā labā mācēs izmantot, kā vien vēlēsies. Paldies, paldies Klājasa kungam. Tagad runāsim par pasažieru datu reģistru. Pirmā Andrikienas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es balsoju par šo rezolūciju, jo, manuprāt, Eiropas parlamentam ir jādemonstrē. Mm tas, ka er, terorisma, organizētās noziedzības, nelegālas imigrācijas jautājumi tam e, šķiet pietiekami nopietni un tas tos ir apņēmies risināt. Un, protams, e, mums ir jāņem vērā, kāds ir mūsu attiecības ar ASV, Kanādu un Austrāliju. Pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas parlamentam ir jāsniedz savus jāvārds, ja tiek eh, noslēgta līguma starp, ASV, starp ES un ASV par pasažieru datu apkopošanu. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā un jāizmanto to atbildīgi. Ņemot vērā to, ka Eiropas parlaments jau vienreiz lēma šogad īstenībā jau 5. maijā par uh, balsojumu atcelšanu uz vēlāku laiku, pieprasot vēl konkrētu normu izpildi no ASV un Austrālijas puses. Uh, eh, PDR uh, eh, iepriekšējais nolīgums vairs nav spēkā. Tādēļ mums beidzot vajadzētu padomāt par konkrētu instrumentu atrašanu, kas varētu uzlabot drošību transatlantiskajā teritorijā visā pasaulē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad runāsim par inovācijas partnerībām. Sakos balsojumu paskaidrojumu par šo rezolūciju. Kačmanē kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Inovācijas ir ļoti svarīgas Eiropas Savienības nākotnē. Es nāku no Polijas, no centrālā reģiona, un jau ilgāku laiku tiek organizēts katru gadu inovācijas dienas. Tāpēc es vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt koordināciju reģionālajā līmenī, Eiropas līmenī, tad šis projekts izdoso, izdosies. Tāpēc es atbalstu rezolūciju par partnerības inovācijas projektiem. Es domāju, ka mums visiem ir jādarbojas inovācija jomā, ja nākotnē tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu Andrikienas kundze. Ačiū pirmininkė balsavau už šią labai svarbią rezoliuciją. Paldies priekšsēdētāji, es balsoju pār šo rezolūciju, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienības loma šajā organizācijā ir ārkārtīgi svarīga, tā lai mēs varētu šīs organizācijas mērķus izpildīt. Mēlos arī teikt, ka Eiropas Savienība un ECO, lai gan tās ir atšķirīgas struktūras, vadās pēc līdzīgiem principiem un vērtībām uh, cilvēktiesības un demokrātijas principi. Tāpēc es atbalstu šis rezolūcijas punktu, kur ir aicināt, aicināta Kazahstāna, lai Kazahstāna varētu pārņemt ECO vērtības, cilvēktiesības un brīvības principus. Ir paredzēts arī publisks pasākums, ir paredzēta sabiedrības apspriešana. Uh, Paralēli ECO sanāksmē mēs ceram, ka nebūs nekādu problēmu fóruma laikā, un mēs ceram, ka šī, šī uh, Kazahstānas centieni būs arī labs pamudinājums citām valstīm. Un tagad mana kungs ziņojums par, par demokrātiskajiem izaicinājumiem. Nevidāvēlas kundze pieteikusies, viņas nav, tagad lūdzu Ranculī kundze.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 Ho votato a favore di questa risoluzione in quanto ritengo suggerisca. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju par šo rezolūciju, jo tur patiešām ir ļoti labi un vērtīgi priekšlikumi, kā cīnīties pret nākotnes demografiskajiem izaicinājumiem. Dalību valstīm e, ir e, jāveic informācijas kampaņas arī jauniešu vidū, jo jaunieši būs tie, kas garantēs turpmāko izaugsmu un jāparūpēs par to, kā piedāvāt jaunas darba iespējas jauniešiem, apmācību darbu, profesionālo apmācību, lai viņi varētu attīstīties pietiekam labi arī profesionālajā nozarē. Protams, ir jābūt arī dažādiem stimuliem, lai cilvēki labāk varētu apvienot darbu un ģimenes dzīvi, un eh, tas ir viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsdienu sabiedrībā. Vēlējos uzsvērt eh, to, ka šie punkti, kas attiec uz eh, ģimenes dzīves popularizēšanu, patiešām ir ļoti nozīmīgi. Mums ir arī jācīnās pret sabiedrības novecošanos, ir jāmodernizē sociālās sistēmas, lai tās atbilst jaunākiem standartiem, ir sevišķi pēļņi pensiju sistēmas. Spinelli kādreiz teica, Eiropas radīšana ir atkarīga no jums, un īstenībā beidzot mēs to varam panākt. Paldies! Kalinovskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Demografiskās izmaiņas Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā pievērsa uzmanību tam, ka ir nepieciešams uh, mainīt uh, sociālās aprūpes sistēmu, kā arī migrāciju politiku. Tagad jautājums, kas ir saistīts par, ar iespēju ātrāk pensionēties, un tas nozīmē, ka personas, kas ir sasnieguši 55 gadu vecumu, jau var pensionēties, bet, protams, saņemt mazāku pensiju, bet šeit vēl ir jāņem vērā mm, jauniešu nodarbinātība, tāpēc, manuprāt, ir jārunā atsevišķi par to, kā var uzsākt darba gaitas un arī kā var pabeigt darba gaitas. Uh, Nākamais aspekts saistīts ar asimilāciju un integrāciju, un, manuprāt, migrācija varētu mums palīdzēt risināt nepietiekam dabiskā pieauguma problēmu. Paldies, paldies Kaļinovska kungs, un tagad lūdzu, Kašmareka kungs. Priekšsēdētē, es balsoju par Tomasa Mana uh, ziņojumu attiecībā uz demografiskajiem izaicinājumiem. Ziņojums ir ļoti labs un jautājums arī ir ļoti svarīgs. Viens no būtiskākajiem aspektiem ir saistīts ar diskriminācijas aizliegumu pēc vecuma pazīmes. Ja mēs runājam par solidaritāti, tad vienmēr ir jāatcerās par ļoti konkrētu solidaritātes aspektu, respektīvi solidaritāti starp paudzēm. Nedrīkst diskriminēt uh, padzīvojušos cilvēkus. Vienkārši tāda ir, ka viņi ir vecāki, viņiem ir viss, visas pilsoņu tiesības gan reģionālajā līmenī, gan arī Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība rūpējas par jauniešiem, un tas ir ļoti labi. Tā ir viena no budžeta prioritātēm, jo e, jaunieši ir mūsu nākotne, bet te pašā laikā nedrīkstam aizmirst par tiem, kas savu izšķirošo lomu Eiropas Savienības būvēšanu jau ir nospēlējuši. Lielas paldies, Lūdzu, Hāgenkundz! You, Paldies priekšsēdētājs pilnībā. Atbalstu manu kungu ziņojumu. Es tiešām uzskatām, ka solidaritāte. E, starp paudzēm ir tikpat svarīgi kā eh, solidaritāte starp dalībvalstīm. Es, eh, man ir trīs lietas. Pirmkārt, piekrītu 24. punktam par to obligāto um, vecumu, ka cilvēks var izvēlēties pats savu vecumu, bet no otras puses ir iespējams arī pensionēties agrāk un saņemt arī uh, attiecīgo atbalstu. No otras puses arī ir nepieciešams 25. pantā patraudot aprūpētāju. Ģimenes aprūpētājs ir ļoti svarīgi Mēs uzskatām, ka šeit aprūpētājiem ir jāatstāj tiesības izvēlēties, vai nu aprūpēt vai nē, un arī vajadzētu dot iespēju kombinēt aprūpi ar maksāt, apmaksātu darbu jānodrošina piekļuva sociālām schēmām arī aprūpētājiem. Tālāk trešais, es arī atbalstu garantiju sistēmu, tad jebkurš ja jaunietis, kas ir bez darba četru mēnešu, tā tālāk tam piedāvās apmācību, mācekļa kaut kādas programmas, un tas viss atbalstīs jauniešu integrēšanos darbvietās solidaritāte, tīpaši esošajā ekonomiskā situācijā, ir ļoti būtiski, un solidaritāte starp paudzēm ir tīpaši. Paldies, Hārkings kundze, Morku Naitis kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, balsoju par mana kunga ziņojumu, jo šeit ir arī miedarbības starp paudzēm. Parasti mēs runājam par Eiropas Savienības demogrāfijas Eh, problēmām un par jauniešiem, bet šeit šajā dokumentā ir dažādas paudzes ietverts un arī attiecīgās problēmas. Te ir profesionālais sektors, veselība un tā tālāk. Un mm, mums jāmeklē risinājumi problēmām. Eh, Viss mm, paudzēm ir jādod ieguldījums attīstībā, un mums ir jābūt pateicīgiem arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas ir devuši savu ieguldījumu, bet ir arī e, problēmas ekonomiskās, un tāpēc mums ir uzdevums ne tikai domāt par ģimenes politikas uzlabošanu, bet arī caur izglītības sistēmām, caur formālo izglītības sistēmu mums ir jātīst jauniešu situāciju un arī jādara visu, lai jaunieši integrētos darba tirgu. Paldies Marku Naitas kundzei. Hanon kungs priekšsēdētāji demogrāfi mums stāsta, ka, mm, lai uzturētu sabiedrību, iedzīvotājiem ir nepieciešams mm, dzimstības līmenis 2,1 bērns uz vienu mm, sievieti. Tad Eiropā Albānija ir vienīgā, kas ir sasniegusi šādu līmeni, varbūt Turcija vēl. Tad Eiropa, ieskaitot Krievija, zaudē simtiem miljonu cilvēku zaudēs nākamos 40 gados. Vācijā būs arī iedzīvotāju skaita samazinājums par 20 miljoniem. E, tās nav tādas prognozes, kas notiks, ja mēs neko nedarīsim. Jo šeit dzimstības samazināšanās jau notiek. Jautājums par to, kā mēs e, cīnīsimies ar to. Uh, Kāpēc mēs esam nonākuši tādā situācijā? Es negribētu vienkāršot, jo ir ļoti daudz dažādi iemesli, ir mainījušies um, darba stili, ir arī kontracepcijas līdzekļi, ir savādāk arī sievietes ilgdzīvošana. Bet viena no problēmām ir tāda, ka mm, valsts ir izstūmus privāto sfēru. Tie tagad vairs netiek ņemti vērā visi šie pasākumi, kas agrāk tiek risināti ģimenē, tā kā veselības aprūpa un tā tālāk. E, Pirmā paudze no šūpuļa līdz kapam uz, kas ir uzņēmusies visu, visu šī ciklu uzturēšanu, tā ir attiecīgi atteikusies nodarboties ar tradicionālām lietām, tāpēc rezultātā mums ir radusies šāda demokrātiskā situācija. Mums vajadzētu šo politiku likt mūsu politiku galgalī un nevajadzētu to jaukt ar citām politikām. Paldies, Hanon kungs. Tālāk mēs runāsim par Karvalo kundzes ziņojumu. Pētniecības programmu īstenošana. Mesāras kungs, lūdzu. Üdvözlöm! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es augstu vērtēju komisijas priekšlikumu par to, ka pētniecības programmas ir jāvienkāršo. Pateicoties vienkāršākām metodēm, būs vienkāršāk saņemt finansējumu bet jāņem vērā, ka pārvaldības rindās ir pieaugusi nedrošība. Viņiem ir nepieciešams jaunas sistēmas, kurā, kurās tiek novērtēti nevien zinātniskie sasniegumi, bet arī uh, procedūras. Protams, ka visas finansējuma sistēmas ir saistītas ar zinām risku, bet pārliecīga kontrole finansēšanas mehānismus padarīs sarežģītākus. Mums ir jāpanāk, lai pētniecības eh, šūniņas universitātes varētu piekļūt eh, vienkāršāk finansējumam, un eh, mums tas ir jāpatur prātā, sagatavojot astoto pamatprogrammu. Tādēļ es balsoju par šo ziņojumu. Fundamentam rozvoju. Eiropas Savienības attīstība nozīmē to, ka mums ir jāinvestē uh, cilvēku kapitālā. Tas nozīmē, ka investēt izglītībā tā, lai būtu jauni risinājumi un tehnoloģijas. Lai investētu inovācijās, pirmām kārtām ir jāinvestē uh, zinātnes programmās, un šeit mēs runājam par ietveru programmām, kas ir vislielākas zinātnes pētniecības programmas visā pasaulē. Uh, un tas nozīmē, ka Eiropai ir iespēja uzlabot savu konkurētspēju visā pasaulē. Un uh, mēs varam runāt arī par labākām darba vietām, labāku labklājību Eiropas Savienības iedzīvotāju. Un ziņoju, ziņotājs runā par to, ka nepieciešams vienkāršot administratīvās programmas tā, lai finansējumam varētu piekļūt uh, daudz vieglāk, un tieši tas mēs, to, to mēs vēlamies panākt, tāpēc es balsoju par. Paldies! Paldies, Perilov kungs! Facilitare l'accesso al sistema di... Paldies, priekšsēdētāji! Piekļuvs veicināšana atbalstam pētniecībai un šī pētniecības pamatprogramma. Pamat sniegs eh, atbalstu Eiropas ražošanas sistēmām, ražošana varēs konkurēt, un es esmu pārliecināts, ka šī pamatprogramma arī būs tāda, kas attiecīgi atbalstīs mazos un vidējos uzņēmumus. Mazie un vidēji uzņēmumi ir mūsu valstu ekonomikas pamatā. Šodien šāds atbalsts nav pietiekams, jo maziem vidējiem uzņēmiem nav e, piekļuve vai nav viegla piekļuve attiecīgiem resursiem, kas palīdzētu šiem uzņēmiem uzlabot ražošanas līmeni. Un um, ziņotāja arī atzīmēja, ka šis balsojums tiek veikts ļoti saulaicīgi, jo e, tiek izvērtēta septītā pamatprogramma. Lielas paldies referents kundzei. Paldies Perilla kungam. Morkunaitis kundze. Ačiū, panas pirmininkė, balsavau už. Paldies. Es arī balsoju par šo ziņojumu. Es arī uzskatu, ka pētniecības programmu īstenošana ir jāvienkāršo. Ja Es nepiedalījos visā plenārsēdes daļā, kur tika apspriest šis dokuments. Es uzskatu, ka tas ir svarīgs dokuments un es atbalstu tā pieņemšanu. Un ļoti svarīgi izdarīt tā, lai visi zinātnieki no visām Eiropas Savienības dalību valstīm varētu piedalīties um, kopīgās programmās, jo mēs zinātni virzam visi, ne tikai viena atsevišķa valsts ir tāds viedoklis, ka vecās dalība valsts atrodas privileģētākā stāvoklī pret jaunajām valstīm. Un tāpēc ir svarīgi rīkoties objektīvi, tā lai finansējums tiku piešķirts objektīvi uz noteiktiem objektīviem kritērijiem pilnīgi visiem zinātniekiem, jo zinātnes progress rada pievienoto vērtību uh, Un tāpēc ne tikai universitātēm, bet arī citām zinātniskām organizācijām vajadzētu piedalīties, vajadzētu dot iespēju piekļūt eh, Eiropas programmām. Tāpēc es atbalstu šo ziņojumu, un mums būs arī atbalstīts eh, pētniecības mehānisms, un es balsoju par. Eh, tālāk mums ir krīze slokopības nozarē Harkins kundze lūdzu. Es arī atbalstīju rezolūciju, komisija teica, ka skatīsies un iejauksies tad, kad ir nepieciešams uh, ar saviem mehānismiem, bet mums ir nepieciešama konkrētība lopatības nozarē. No vienas puses ir augstās cenas, tad ir spekulācija, un es esmu priecīga, ka ir atbalstītas grozījums, kur komisija tiek aicināta izskatīt ģēmo jautājumu importētajā lobvarībā. Es domāju, ka mums tiešām ir jādara, mēs nevaram sēdēt un gaidīt. Uh, Mūs uzrauc arī augstās atbilstības izmaksas, eh, tāpēc mums nav vienāds spēles noteikuma attiecībā uz importu no trešās valsts. Varbūt jautājums par pārtiks ķēdi vakar. Revizijas palāta parakstīja ziņojumu par cukuru sektoru, un viņi teica, ka cēnu formēšana ir jāpakļauj regulārai uzraudzībai no komisijas puses, ka komisija un dalībvalstīm vajadzētu īstenot konkurences likumdošanu. Uh, jo mums ir saskaņā līguma pienākums eh, dot patērētājiem visu par, par saprātīgu cenu. Tas mums ir jādara visās pārtiks nozarēs, ne tikai cukuru nozarē. Valdies, Hārkins kundze, Perilo kungs. Bende. Grazie. Ho votato a favore della proposta di. Paldies. Es balsoju pār šo rezolūcijas priekšlikumu Tagad Eiropā notiek krīze pēc krīzes, kas ietekmē lopkopības nozari, un šeit ir dažādi iemesli. Piemēram, ir krities pieprasījums pēc kazu gaļas. Tad ir arī milzīgs imports no trešajām valstīm, bet ir arī netieši iemesli, kas ir lopkopības sektoru uh, ietekmējuši. Kaut vai krīze, siera un piena uh, sektorā, arī cenu svārstības eh, graudaudu sektorā, kas izraisīja spekulācijas ar KLP reformu pēc 2013. gada mums vajadzēs sekot uzmanīgi līdzi visiem šiem pasākumiem. Mums ir jālieto pasākumi, kas ierobežo cenu svārstību ietekmi, un tas ir jādara visās nozerēs, visās zemkopības lauksaimniecības sektorā. Uh, Tāpēc es aicinātu komisiju ātrāk nāk lajā ar pasākumiem, kas mums ļautu darboties ar kopīgu tirgus organizāciju dažādos sektoros. Paldies, Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu un bija arī ļoti gandarīta par vairākiem komisijas piedāvātiem aspektiem. Pirmām kārtām vakardienas uh, revīzijas palātas ziņojums skaidri parādīja, ka pēc uh, tam, kad ir 1,2 miljārdi uh, eiro izmaksāta kompensācijās un uh, milzīga zudums darba vietās, mums tagad trūkst okura. Uh, pats esmu piedalījies arī lauksaimniecības seminārā, kas notika Eiropas parlamentā. Un tāda pati situācija, ka, piemēram, zīve imports ir tīpaši no Vietnamas, ienāk Eiropas Savienībā, un tur ir diezgan nopietnas piesārņojums, ļoti nopietnas problēmas. Tāpat ir arī daudzām citām lietām. Sanāk, ka trešo valstu uzņēmumi, kas eksportē Eiropas Savienībā, uh, eksportē uz Eiropas Savienību, viņi, ir, uh, viņi var izmantot daudz vienkāršākus un noteikumus, uh, ievedot produktus mūsu valstī. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu tādi paši noteikumi kā mūsu ražotājiem. Paldies! Liels paldies! Un tagad varam pabeigt balsu skaidrojumus. Šīs sanāksmes protokols tiks nosūtīts, un nākamajā sanāksmē pieņemsim šo protokolu, ja nebūs nekādu.